Vielen Dank! Paldies! Saskaņā septīto pantu par um, Eiropas deputātu reglamentu un finanšu interesēm un finanšu interesu konfliktu. 15. Jūlī 2014. Mēs varam 15 komitejas locekļi par um, uh,